Friends, I want to ask you to take... Kolēģi, aicinu visus ieņemt vietas, jo daudz deputāti šodien dodas prom no Briseles. Nu, un viņi vēlētos, lai mēs pietiekami efektīvi strādātu, cik vien iespējams. Protams, vienmēr jau mēģinam strādāt, cik efektīvi vien iespējams. Šodien ir gaidāma visai gara balsošana, un uzreiz pēc tam būs ļu, īsa un ļoti efektīva koordinātora sanāksme. Tas nozīmē, ka koordinātoriem būs jāuzturās, jāpaliek zālē, un pārējiem nāksies doties prom, cik drīz vien iespējams. Bet nu labi, ķeramies pie balsošanas. tādu jautājumu pieņemšanu, uz kuru jāatbild mutiski. Tas ir jautājums par uzņēmumu sociālo atbildību. Pirmais balsojums par kompromisu tekstu par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais jautājums. arī kompromisa teksts. Ar mutisku grozījumu no Harkinas kundzes, iekļaujot vārdu voluntary, brīvprātīgs. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīsim šo balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 balsis par. Piektais jautājums. Arī šeit kompromisa teksts. Dodu vārdu Jungējas kundzei. Paldies, atvainojos, ka neļauju ātri nobalsot, bet mēs bijām sapratuši, ka ir zināmas bažas par piekto jautājumu par uzņēmu sociālo atbildību informāciju un konsultāciju ar darbiniekiem restruktūrācijas gadījumā. Var jau būt, ka jūs atcerēsieties, ka attiecīgais um, atzinums tika pieņemts ar lielu vairākumu 2013. gada janvāra plenārsesijā un sapratām, ka piektā jautājuma teksts pilnībā neatbilst tad pieņemtajai teksta redakcijai. Tādēļ man būtu kāds priekšlikums motiskam grozījumam piektajā jautājumā, kur būtu teikts, ka vai komisija piedāvās tiesību aktu, tātad nevis tiesisko satveru, bet tiesisko, tiesību aktu par informāciju un konsultācijām ar darbiniekiem restruktūrācijas gadījumā, kā tas ir atspoguļots parlamenta pieprasījumā. Tādējādi tas būtu atbilstīgs iepriekšējiem šim priekšlikumam. Labi. Tātad balsojam par kompromisa tekstu piektajā jautājumā grozītajā versijā. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim šo balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. ETP viens, viena balss par daudz. Tagad viss šķiet kārtībā. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. Un balsojam par mutisko jautājumu kopumā, grozītā versijā. Kas par? Šeit, protams, elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Ceru, ka visiem viss skaidrs. So far who do you, who do you vote? Doesn't uh, matter. But I was voting against. Yeah. It doesn't matter. Jūs balsojat pret, tas šoreiz nav svarīgi. Jebkurā gadījumā noraidīts. Neatkārtosim balsojumu, jo balsojumā balsojums tiek noraidīts.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 Sākam balsošanu par sociālo dempingu. Pirmais grozījums nav pieņems, tādēļ 142. grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts, 143. grozījums, kas par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. ETP viena balss par daudz. Tagad viss šķiet kārtībā. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 145. grozījums, 146. un 147. par tiem balsojam kopā, kas par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss A, kas par, pret, pret atturas pieņemts. Kompromiss B. Kompromiss B. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss. Kompromiss BA. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 187. 188. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss C, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss CA, kas par pret atturas pieņemts. Pāršķiram 11. lapusi. 215. grozījums par, pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 219. grozījums par, pret, atturas, jāpārbauda Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 220. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa D par, pret, atturas, pieņemts. 232. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss DAA par, pret, atturas, pieņemts. 234. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss E par, pret, atturas, pieņemts. FEM 1 par pret atturas pieņemts. F kompromiss. Nē, vēl pirms tam 245, 46, 47, 48 par pret atturas noraidīts. Kompromiss F par pret atturas pieņemts. Pāršķiram uz 8. 11. lapusi. 278. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 279. un 280. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss G par, pret, atturas pieņemts. 20. lapusi. 293. grozījums līdz pat 298. par pret atturas noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. Nākamā lapuse 307. grozījums par pret pret atturas. Iespējams, ka pieņemts. Pārbaudam šo elektroniski. 307. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 310. Gro, grozījums par, pret, atturas pieņemts. 313. par, pret, 13. tātad par, pret, pieņemts. 315. kopā ar 316. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss I par, pret, atturas, pieņemts. J par, pret, atturas, pieņemts. 24. lapuse. 346. grozījums līdz pat 350. par, pret, atturas, noraidīts, Komprom, kompromiss kā par, pret, atturas, manuprāt, pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim, jo šķiet, ka publika nebija pārliecināta. Beidzam balsot. Pieņemts. Nepietiekam daudz šķiet cēla rokas balsošanai. 358. grozījums. Līdz pat 362. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Kompromiss L par? pret, atturas, pieņemts. 29. lapuse. Kompromiss LA par, pret, atturas, pieņemts. 31. lapuse. 414 par, pret, atturas pieņemts. 415 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām elektrons 415. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. lapus 420. grozījums. Kas par? Pret. Apturas. Noraidīts. Pārbaudam 420. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 423. grozījums par pret atturas noraidīt, manuprāt. Nevēlties pārbaudīt elektroniski. Nu, šķiet, ka tur viss kārtībā. 425. kopā ar 428. Par, pret, apturas, noraidīts. 425, 426, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam bal balsot. Noraidīts. Tran 12. Par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss ēr par. Pret. Atturas pieņemts. Tran 18 par, pret, atturas, pieņemts. 440. 444 grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tran 21 par, pret, atturas, pieņemts. Tran 20 par, pret, atturas atturas pieņemts. 462 par. Nē, tomēr tas atkrīt. Arī nākamais 464 grozījums uzreiz. Arī tas atkrīt. 465, 468 grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss spēja par, pret pret, atturas, pieņemts. 480. par, pret, atturas, pieņemts. 481. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 481. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot.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 please. Lūdzu. Priekšsēdētāji, jā, viss, kas klausās ļoti labi, bet šķiet, ka mums visiem ir atšķirīgi balsošanas saraksti. Ja jūs sagat 39 sakat uz 40 lapas, tad, nu, mums tas neko nepalīdz. Patiešām nu, viss ir diezgan sarežģīti, mums visu laiku ir jāuzmanās. No, that... Jā, zinu, katrai grupai savs saraksts un man ir saraksts mums visiem kopā. Tādēļ, nu labi, mēģināšu izvairīties no lapušu numuru saukšanas. Taisnība varētu būt, ka jūs mulsina. Tran 16 un Tran 19. Balsosim par tiem kopā. Par. Pret. Atturas. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim to elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mm, kļūdījos. Liels pārsvars par. 503. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 504. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. Pārliecināsimies par 504. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Krant 15. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 507. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām elektronisku 507. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tram 26. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tran 11. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 523. grozījums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 524. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 525. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 525. pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 528. grozījums līdz 530. par, pret pret, atturas, noraidīts. Kompromiss S par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss SA par, pret, atturas, pieņemts. 539. līdz 545.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 565. grozījums par pret atturas pieņemts. Nē, noraidīts. Vēlties parodīt elektronu, šķiet, ka nē. Kompromiss V par pret atturas pieņemts. Kompromiss VA par pret atturas pieņemts. 586. grozījums par, pret, apturas, noraidīts. 584. par, pret, apturas. Pārbaudīsim elektroniski. Nebija skaidrs. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss dubultvē par pret atturas pieņemts. 587. līdz 88. 89. 90. par pret atturas noraidīts. Kompromiss X par pret atturas pieņemts. FEM 9 par pret atturas pieņemts. 604. grozījums par pret atturas pieņemts. Bet pārbaudīsim to elektroniski. 604. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 600. Septītais grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim vēlreiz. Par, pret, atturas, pieņemts. 608. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 608. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 609. grozījums par. Pret. Atturas. Noreidīts. Pārbaudam 609. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 balsis par. Kompromiss, nē, 610. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss Y par, pret, atturas, pieņemts. 623. līdz 625. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss Z par pret atturas pieņemts. Sešsimt četrdesmit septītais grozījums. Lai visi atraduši par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski. 647. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 648. grozījums. Ne 649. 50. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss AA. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 atturas pieņemts. Kompromiss CC par pret atturas pieņemts. Ar 687. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektronas 687. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 688. grozījums par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts, bet pārbaudam elektroniski 688. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tālāk. 690. līdz 696. Balsojam par tiem kopā, par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss DD, par, pret, atturas, pieņemts. 701. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam elektronu 701. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 702. grozījums. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Viss teksts kopumā bez vārdiem in the worker mobility package. Un otrā daļa šie vārdi Balsam par pirmo daļu. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturas, noraidīts. 703. grozījums par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. Pārbaudam elektroniski 703. grozījumu. Par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie citātiem. Neviens šeit negrib izteikties. Otrais, trešais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret Nē, tas tomēr atkrīt. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais atkrīt, astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret pret. Pārbaudam elektroniski devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts noraidīts. Pārodam elektroniski 23. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran F. Par. Pret. Atturas. Atturas Pārbaudīsim elektroniski. Tan F. Jo šķiet nebija īsti skaidrs. Tran F. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam elektronisku 24. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, lai būtu vienkāršāk pārbaudīsim, varbūt elektronas sākam balsot. 27. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss AC par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AB par, pret, atturas, pieņemts 44. grozījums par pret atturas noraidīts. Fem B par pret atturas pieņemts. 45. grozījums par pret atturas noraidīts. 46. grozījums par 46. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss AE par, pret, atturas, pieņemts. FMD e par, pret, atturas, pieņemts. FME e par, pret, atturas, pieņemts. 49. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 50. grozījums pa daļām. Pirmā daļa - having regard features. Par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa - such as transport. Par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudēm balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Tran A par pret apturas pieņemts. Tran B par pret apturas pieņemts. 107. grozījums par pret apturas. Pārbaudīsim elektroniski. 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit trešais grozījums par, pret, atturas pie, noraidīts. Piecdesmit ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 55. grozījums par, pret, atturas pieņemts Grūti pateikt, pārbaudam 55. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss AG par pret atturas pieņemts. Kompromiss mīnus A par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas noraidīts. 64. grozījums par pret atturas noraidīts. 65. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss AH par pret atturas pieņemts. 74. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārvadam elektronas 74. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit piektais grozījums par pret, atturas, neredzu, neceļat pietiekami rokas, tad nu pārodam elektroniski. We'll check if it's already adopted. Does it fall? It's adopted. We rely. Tad nu paļausimies uz priekšsēdētāju vietniekiem, ka šo esam izskatījuši. 76. grozījums par. Labi. Tad paveicās 85. grozījums un 86. grozījums. 85, 86 par, pret, apturas, noraidīts bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss AI. AI. Par pret, atturas, pieņemts. 89. 90. grozījums par tiem balsām kopā par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam elektroniski 89, 90. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss AJ par pret atturas pieņemts. Kompromiss AL par pret atturas pieņemts. 108. grozījums par pret atturas pieņemts. 110. grozījums ar mutisko grozījumu no referenta puses aizvietot 0,6 ar 0,7%. Sākumā ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par 111. grozījumu Arī šeit mutisks grozījums. Sākumā balsojam par tātad ar mutisko grozījumu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Simta divpadsmitais par. Pret. Atturas noraidīts. 113. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 117. grozījums par pret atturas pieņemts. 119. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss AD par pret atturas pieņemts. 122. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektronu 122. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. grozījums par pret atturas pieņemts. 124. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektronu 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 126. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 128. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 129. nē, 130. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam elektroniski 120, 130. grozījums par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss AK par. Pret. Apturas. Pieņemts. Un esam nonākuši pie gala balsojuma. Balsojums par ziņojumu projektu grozītajā versijā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. 37 balsis par, 7 pret. Personāla balsojuma rezultāti eh, būs iekļauti ziņojumā, un es vēlētos pateikties mm, referentam, arī visiem ēnu referentiem. Eh, bija vesels 20 ēnu referentu sanāksmes. Tas būtu pat iekļaujams Gīnes rekordu grāmatā. Tagad eh, turpināsim darbu, skatīsim Kresna Debska kunga ziņojuma projektu un sāksim ar pirmo kompromisu par pret atturas pieņemts. Piesmit piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 56. grozījums par pret atturas pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 59. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 59. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 61. grozījums atkrīt. 65. grozījums kopā ar 66. Tie ir atsaukti, tāpēc otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. We'll Pakāpsimies solīt atpakaļ un balsosim par 61. grozījumu pār, pret, atturas pieņemts. Tagad atpakaļ uz otro kompromisu pār, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 80. 84. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 86. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 87. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 103. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 103. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 113. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Budžeta 3 par, pret, atturas pieņemts. Regija 7 par, pret, atturas pieņemts. Budžets 4 par, pret, atturas pieņemts. 333. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 112. grozījums par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 111. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 130. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 131. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Regi 3 par, pret, atturas pieņemts. Budžets 1 par, pret, atturas pieņemts. 128. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Budžets 2 par, pret, atturas pieņemts. Regi 4 par, pret, atturas pieņemts. Budžets 10 par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. Tātad tie nākamie atkrīt. Regī 9 par, pret. Regī 9 par. Regī 9 par, pret, atturas pieņemts. 129. grozījums ar mutisku grozījumu. Tātad, tātad grozījumi ir pieprasījuši sociāldemokrāti. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astoņdesmit astotais grozījums ar mutisku grozījumu. Pāvelkungs par pret atturas pieņemts. 91. grozījums par pret pret, atturas pieņemts. 145. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 146. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 148. grozījums par, arī ar mutisku grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 147. grozījums par, pret, atturas pieņem, noraidīts. 149. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 160. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 159. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 161. grozījums ar mutisku grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 293. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 191. 191. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 193. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 194. grozījums par, pret, pieņemts. 198. grozījums, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas norādīts. Pārbaudīsim 196. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Simt deviņdesmit septītais grozījums par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 206. grozījums kopā 207. par pret atturas pieņemts. 208. grozījums par pret atturas noraidīts. 209. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 210. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 212. par, pret, atturas, pieņemts. 211. par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Rigī 5 par pret atturas pieņemts. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts. 258. grozījums par pret atturas pieņemts. 248. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 248. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 116. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 117. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 233. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 234. grozījums par, pret, atturas pieņemts, noraidīts. 239. ir atsaukts, 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Šķiet 251. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 2. 11 par, pret, atturas pieņemts. Regija 18 par, pret, atturas pieņemts. Regija 19. Par, pret, atturas pieņemts. Budžets 9 par, pret, atturas pieņemts. 352. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Nē, tas atkrīt. Regija 2 arī atkrīt. Tātad 263. grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka varētu būt noraidīts. Pārbaudam 263. grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 264. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 265. grozījums par, pret, atturas norādīts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 287. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 288. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 289. par, pret, atturas pieņemts. 290. par, pret, atturas jāpārbauda. 290. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 292. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 3, 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 304. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 305. grozījums. Pārbaudīsim 304. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad 305. grozījums un 306. kopā. Sākam balsot. Nē, par. Pret. Atturas. Jāpārbauda. 305. un 308. grozījums. Balsojam kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 307. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 311. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 312. grozījums par, pret, pret atturas pieņemts. 313. grozījums par pret atturas noraidīts. 314. grozījums par pret atturas pieņemts. Amendment 317. 317. grozījums par, pret, atturas, jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. No sociāldemokrātiem vien par daudz. Noraidīts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 332. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 325. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 328. grozījums par, pret, atturas, pieņemts.

Norēdīts. 336. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 337. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 338. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 339. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 340. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 341. par. Pārbaudīsim 340. Sākam balsot par 340. Beidzam balsot. Pieņemts ar 31 balsi. 341. Jābalso par 341. par, pret, atturas, noraidīts. 342. par, pret, atturas, pieņemts. 343. par, pret, atturas, pieņem, noraidīts. Balsosim par 345. grozījumu. Par, pret, atturas, norādīts. 348. par, pret, atturas, norādīts. 347. grozījums par, pret, atturas, norādīts Noraidīts. Pārbaudīsim 347. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar 31 balsu pārsvaru 348. grozījums. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 350. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 351. grozījums par, pret, atturas. Varētu būt, ka ir noraidīts. Domāju, ka mums vajadzētu balsot. Pārbaudīt. Pārbaudam 351. grozījumi. Beidzam balsot. Noraidīts. Budžets 8. Tas atkrīt. 76. grozījums par, pret, atturas. Vēlreiz mēģināsim paceļot roku par, pret, atturas pieņemts. Paldies! 353. par, pret, atturas pieņemts. 354. par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par 355. par pret atturas pieņemts. 357. par pret atturas. Pārbaudīsim 357. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi. Apsvērums A 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vai mums jāpārbauda 12. grozījums? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E, lielu vairākumu. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Budžets C par, pret pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums. 24. grozījums atkrīt. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 17. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, pieņemts Norādīts. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 26. grozījums ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts. 29. grozījums par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 33. grozījums. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta Un pārbaudīsim otro daļu. 33. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 34. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 35. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 36. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts. Budžets A par pret atturas pieņemts. Budžets B par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīt. Pārbaudam sesto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Un tagad balsosim par ziņojuma projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Lielas paldies! Tiešām labs balsojums. Lielas paldies referentam, ānu referentiem par ieguldīto darbu. Tagad balsosim par Lauras Agijā ziņojumu projektu. Sāksim ar septīto kompromisu. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 36. grozījums ar mutisku grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par priekšlikumu padomas lēmumam ar grozījumiem. Sākam balsot, beidzam balsot. 39 un 5. Jā, tagad balsosim par normatīvās rezolūcijas projektu kopā. Par, pret, atturas, Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Balsojums tiks iekļauts ziņojumā. 40 pār 4 pret. Apsveicam referenti. Un arī visus ēnu referentus. Tagad balsosim ar vienu balsojumu par Sogoru ziņojumu. Tas ir augstākā līmeņa 13. sociālo lietu sanāksme par izaugsmu un nodarbinātību. Sākam balsot. Sākam balsot un beidzam balsot. 50 pār 1 pret. Arī ļoti labs rezultāts. Paldies visiem, kas strādāja pie šī jautājuma. Tagad tūlīt sāksim balsojumu par budžeta kapacitāti Eirozonā. Sāksim ar astoto kompromisu par, pret, atturas pieņemts. A kompromiss. B kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 11. Eh, grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 15. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot par 15. grozījumu. Noraidīts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts, bet mums ir jāpārbauda 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. D kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, jāpārbauda 22. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Lūk, kādi rezultāti. 23. grozījums par, pret, atturas atturas pieņemts. 24. grozījums, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs balsosim arī par otro daļu par pret atturas pieņemts. 25. un 26. grozījums par tiem jābalso kopā par, pret, atturas, varētu būt norādīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. E kompromiss par, pret, atturas atturas noraidīts. Pārbaudīsim E kompromisu. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. 27. grozījums par pret atturas noraidīts. 28. par That's secret information. But uh, I asked on Amendment 28, those in favor, those against. Par, pret. Jāpārbauda. 28. grozījums, es atvainojos. Beidzam balsot par 28. grozījumu. Norādīts. 29. grozījums par, pret, atturas. Jāpārbauda 29. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts. 30. grozījums par, pret, atturas atturas noraidīts. 31. grozījums par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Neviens negrib to apstrīdēt. Trīsdesmit otrais grozījums. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Pārbaudīsim 31. grozījumu. Tātad atgriežamies pie 31. grozījuma izteikt šāds lūgums. Tagad pārbaudam 31. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tagad 32. grozījums. Tas ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa atkrīt. Tātad 33. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturas atturas noraidīts. 35. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. grozījums par pret Vai tas atkrīt? 17. grozījums, tātad balsojam par 17. grozījumu. Balsosim par 17. grozījumu Meseričkungs par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 17. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 37. grozījums. To aptver 36. grozījums, tā kā varat pievērsties 39. grozījumam par, pret, atturas. Pārbaudīsim 39. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 48. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48. grozījums norādīts. F kompromiss. Nē, es atvainojos. 40. grozījums. F kompromiss par, pret, atturas, noraidīts. 40. grozījums. Vai jūs vēlaties pārbaudīt F kompromisu? Pārbaudīsim F kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 42. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums. Yes. Uh. 41. We vote 41. Okay. Yeah? 41. We vote on 41. Amendment 41 was in favor. 41. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Jāpārbauda 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 43. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Okay, yeah. so G kompromiss. G kompromiss par, pret, atturas, noraidīts. Piecdesmit otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 53. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 54. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 55. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 55. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit sastais grozījums par, pret, atturas, Noraidīts. H kompromiss par, pret, atturis, noraidīts. Pārbaudīsim. H kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Balsojums patiešām sadalās līdzīgi. 57. grozījums par, pret, atturas. Jāpārbauda. 57. grozījums. Beidzam balsot. 57. grozījums. Pieņemts. 58. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 59. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 60. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 61. grozījums par pret atturas noraidīts. 65. grozījums par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas pieņemts. 62. grozījums par pret atturas pieņemts, man šķiet. Pārbaudīsim 62. grozījumu, sākam balsot. Balsojam par 62. grozījumu, beidzam balsot. Norādīts. 64. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 66. grozījums par? Nē, tas atkrīt. I kompromiss par? Pret? Atturas noraidīts. Pārbaudīsim I kompromisu. Sākam balsot. Balsojam par I kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārākumu. 67. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 60, 68. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 68. grozījumu. Sākam balsot par 68. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. grozījums kopā ar 70. 71. un 72. par pret atturas pieņemts. 73. grozījums par pret atturas pieņemts. 74. grozījums par pret atturas pieņemts. 75. grozījums kopā ar 77. Nē, tikai 75. par pret atturas norādīts. 77. grozījums par pret atturas norādīts. 78. grozījums par pret atturas norādīts atturas noraidīts. J kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Labi. Pārbaudīsim J kompromisu. Sākam balsot. J kompromiss, beidzam balsot. Pieņemts. 78. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 79. grozījums kopā ar 80. par, pret, atturas noraidīts. Kā kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kā kompromiss pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. L kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astoņdesmit sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Deviņdesmitais grozījums. Deviņdesmit otrais grozījums ar mutisku grozījumus no Trebēzijas kundzes par, pret, atturas noraidīts. 93. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 94. grozījums ar mutisku grozījumu par, pret, atturas noraidīts. 95. grozījums par, pret, pret. Jāpārbauda 95. grozījums. Sākam balsot par 95. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 96. grozījums par, pret, atturas, Norēdīts. 97. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 98. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 99. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. Tagad balsosim par atzinama projektu ar grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Priekšādātāji. Es gribētu teikt, ka es eh, nevēlos likt zem šī atziņama savu vārdu un es balsošu pret. Mēs ņemam vērā, ko teica Silvija Kjotis kungs, bet mēs balsosim par atzinumu ar grozījumiem. Sākam balsot, beidzam balsot. Okay, and we will put this. Šo rezultātu liksim sēdes protokolā. Liels paldies atzinam sagatavotājiem. Thank you all. Paldies visiem. Patiešām Diezgan mulsinoša bija šī balsošana. Tas nozīmē, ka mums patiešām ir vajadzīgs atvaļinājums. Lielas paldies par uh, šo darbu, um, lai jums visiem jauka vasara, un tiksimies atkal 31. augustā un 1. septembrī, kad ir paredzētas nodarbinātības komitejas sanāksmes, bet tagad ir paredzēta.